Uh, pret uh, attiecīgajām salām, jo gal galā viņi ir vienkārši apteikušies no sarunām. Paldies! Lielas paldies komisārai! Un līdz ar to esam pabeiguši diskusiju par šo jautājumu. Un tagad sāksim izskatot nākamo. Izskatīt nākamo darba kārtības jautājumu, kas ir Čičistera kunga ziņojums Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūra lūdzu. Referents būs pirmais, jums ir četras minūtes. Lūdzu, Šķistrakungs. Uh, Priekšsēdētāji, komisārs Kundi, dargie kolēģi. Šis ziņojums attiecas uz aģentūru, kas darbojas Eiropas tīkla informācijas drošības jomā. Šis jau ir trešais vai ceturtais mēģinājums definēt uzdevumus, uh, mērķus, kas būtu jāsasniedz šai aģentūrai. Es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, it īpaši Bēler kungam, par ļoti konstruktīvu atbalstu šajā darbā un ziņojumu tā tapšanā. Es gribētu arī pateikties komisijai par konstruktīvo pieeju, par atbalstu šai, šajā problēmā, tad mums problēma ir censties eh, panākt eh, efektivitāti un ir šīs aģentūras darba. Es gribētu pateikties arī daudzām prezidentūrām, sākot eh, Polijas un tā tālāk. Visas šīs prezidentūras ir piedalījušās šīs regulas apspriešanā un vēl uh, Es gribētu pateikt šeit parlamentā, ka ja jūs lasītu šo regulu, tad jūs atrastu ļoti daudz pierādījums arī mūsu darbam. Mēs esam grozījuši no parlamenta puses šo tekstu, mēs esam būtiski grozījuši e, teksta izpausmes un esam uzlabojuši arī šo tekstu, un tagad aģentūrai ir labāk iespēja efektīvāk darboties nākotnē. Informācijas drošība ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Mums ir jāievieš um, arī efektīva Eiropas aģentūra, kas nodarbosies ar šiem jautājumiem. Mēs esam um, pārdefinējuši kompetences, mērķus, uzdevums, kā es teicu, un mēs esam arī ieviesuši arī pārvaldības līmeni. Mēs esam ieviesuši izpildu institūciju valdi, kas uzlabos mūsu prāta aģentūras darbu. Mēs esam arī definējuši valdes uzdevums. Mēs arī esam palielinājuši aģentūras atbildīgumu šeit valdes vadītājs, priekšsēdētājs var ierasties Eiropas parlamentā, attiecīgajās komitejās referēt par savu darbu. Mēs esam ieviesuši arī normas, kā sadarboties ar Olaf un revīzijas palātu. Atkal, lai šai aģentūrai būtu lielāka atbildība, lai arī labāka darba pārskatamība būtu nodrošināta. Un vēl uh, mēs esam arī nodrošinājuši aģentūras filiālis atvēršanu Grieķijas kontinentā. Droši vien kolēģi nezināsiet, ka Krītā, Iraklionā, Krētā atrodas e, šeit e, galvenā mītne. Un, protams, šeit ir diezgan sarežģīti arī doties uz Eiropu, bet mums ir arī tāda filiāli. Um, aģentūra darbosies septiņus gadus, un aģentūras darbs tiks pārskatīts 5. gada beigās. Un es ļoti ceru, ka ar visiem šiem pasākumiem mēs būsim paveikuši labu darbu, mēs būsim sagatavojuši aģentūru Mēs ļoti ceram, ka līdz ar to mēs būsim vismaz risinājuši draudus arī kiberdrošības jomā, kas aktualizēsies tuvākajos gados. Mēs esam stiprinājuši kapacitāti, gatavību, esam arī veicinājuši sadarbības ar publisko un privāto sektoru. Mēs arī uzskatām, ka aģentūra palīdzēs labāk sadarboties ar trešajām valstīm, ir arī lielāks elastīgums konkrēti risinot kaut kādas problēmas, par kurām mēs nemaz nezinām. Tātad es arī nododu jūs ziņā šo ziņojumu un ceru, ka jūs to atbalstīsiet. Paldies! Lūdzu, komisārs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām regulā ir doma, ka nekad nevajag atkāpties no iecerētā, ja šis iecerētais ir sāprātīgs. Un šeit, pateicoties parlamentu ieguldījumam, pateicoties eh, padomei, mēs varam atbalstīt jaunu regulu par Enises aģentūru. Mēs panācām jaunu mandātu. Šeit es runāju par nākamo aģentūras darbu periodu, nākamos septiņus gadus. Tātad Un es gribētu pateikties Čistesteru kungam, arī ēnu referentiem, kas ir strādājuši pie šī dokumenta. Ir padarīts liels darbs. Un ir vesela rinda prezidentūra, kas darbojušies pie šī dokumenta. Par to runāja arī referents. Tātad šis garais darbs ir bijis arī liecina par to, ka par šo dosie ir, esam runājuši ļoti dziļi. Komisija uzskata, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt aģentūras senisa darbu, lai tā būtu efektīva, operatīva aģentūra, un tāpēc ir vērts uzskāt, uzsākt šo diskusiju. Nesen ir apstiprināta Eiropas kiberdrošības stratēģija, un, lai šī kiberdrošība būtu, mums ir nepieciešama ENIS aģentūra. Šī e, ENIS aģentūra nodrošinās tīklu drošību, informācijas sistēmu drošību, aizsardzību. Un varbūt no sākuma, kad Denis aģentūra sāk savu darbu, varbūt īsti nebija skaidrs, kāds būs šo darbu apjoms. Tagad ir skaidrs, ka šāda aģentūra ir nepieciešama. Esmu gandrīt, ka pēc ļoti garām diskusijām dažkārt eh, man likās, ka šīs sarunas ir jau vilkšās mūža garumā, bet dažkārt tas ir nepieciešams. Un tagad galu galā ir jauns eh, mandāts šai aģentūrai. Un mēs varam tālāk attīstīt šo aģentūru, izmantot iepriekšos panākums, sasniegums un attīstīt tos tālāk šeit ir paredzēts vērties pret visai Eiropas kiberdraudiem, sadarbība ar noteiktām trešajām valstīm, vietējo draudu analīze, labākās prakses piemērošana galvenajās darbības jomas. Un citi aspekti ļaus aģentūrai spēlēt svarīgu lomu informācijas drošības aizsardzībā. Uh, Līdz ar to aģentūra būs efektīvāka, tuvāka lietotājam, vai nu Eiropas institūcijām, vai arī kādām citām institūcijām, runājot par efektivitāti, to mēs varam izmērīt eiro izteiksmē. Bet drošība lielāk tiks arī privātiem uzņēmiem un citām institūcijām kas arī gūs aizvien lielāku labumu no Enises. Visbeidzot, prezidentūra var apstiprināt, ka padomu pieņems kompromisu tekstu. Mēs gaidām jūsu galējo balsojumu rīt. Un nobeigumā es teikšu, ka mums ir Enis ļoti vajadzīga. Un ir nepieciešama arī skaidrība šiem cilvēkiem, kas ir saistīti ar minētās aģentūras darbu. Grazie, komisārio. Paldies, komisārai. Haug... Nē, nē, nē, nav Hauga kunga. Un nākamais runātājs ir Ēlera kungs. Lūdzu. Priekšsēdētā. Krūsas kundze. Čičester kungs. Cienījamie kolēģi un ēnu referenti. Enisa nav pašmērķis. Enisa arī nebija saistīta ar diskusiju par konkrētu aģentūru. Tas bija saistīts ar uh, lielu izaicinājumu Eiropas Savienības iekšējiem tirgumu, Eiropas Savienības uh, pilsoņu brīvībām, kas ir saistīta ar jauno digitālo paudze. Ko Enisa var panākt Eiropas Savienības līmenī, ir ievākt ekspertu zināšanas, nodrošināt labāku sadarbību un arī labāk sadarboties ar tām dalību valstīm, kas joprojām vēl nav panākušas pietiekamu progresu. Pēc būtības Enisa ir uh, akmens stratēģija, kas ir saistīts, piemēram, ar kiberdrošību Eiropolā. Uh, tā ir izmantojama arī kā akmens, lai turpinātu uh, veidot uh, direktīvu, ko, piemēram, arī šodien mums par šo, ko runāja Krūsas kundze, attiecību uz kiberdrošību. Parlamentā mēs varējām redzēt, ka mēs šeit runājam ne tikai par šo aģentūru, bet par to, cik svarīga ir kiberdrošība mūsu sabiedrībā. Līdz šim vēl nebija pienācīgas diskusijas, tāpēc vēlos pateikties komisārei par viņas darbu. Ļoti labi, ka viņa ļoti strateģiski, gudri un arī ar humoru skatās uz šo jautājumu. Tāpēc vēlos arī Čičistera kungam pateikties, ņemot vērā, ka mēs šeit runājam nevis par organizatoriskiem jautājumiem, par mītnes jautājumiem, mēs runājam par Eiropas Savienības stratēģiju un ka šī aģentūra ir izmantojama tā, lai nodrošinātu kiberdrošību Eiropas Savienībā. Tāpēc vēlos pateikties mūsu kolēģiem Eh, tas ir svarīgs akmens mūsu eh, turpmākajā darbā, bet diskutējot par kiberdrošības direktīvu, mums būs nepieciešams par visiem šiem jautājumiem vēl plašāk runāt. Un paldies jums! Un tagad eh, S&D grupas vārdā tik augundze. Pusot vienu minūti. Prieksēdētājs kundze, komisārs kundze. Runājot par kiberdrošību, tad Eiropas Savienībai ir nepieciešama stratēģija arī ilgākam laika periodam. Es, kā ēnu referente, piedalījos ziņojuma sagatavošanā, un otrajā un trešajā pantā runa iet par aģentūras mērķiem un ietvar darbību. Eiropas Savienības institūcijas vēlas eh, attīstīt tās prasības, kas tiek izvirzītas kiberdrošības nodrošināšanai un arī informācijas drošībai tīmeklī. Šādā sakarībā var palielināt dalību valstu kapacitāti profilaktisko pasākumu darbībā un tīkla drošības palielināšanā. Lai izpildītu šo mērķi, tam ir nepieciešams finansējums, bet, protams, jo lielākā finansējuma daļa ir domāta tieši aģentūras darbībai, eksploatācijas izdevumiem, un noteikti ir jāveicina arī aģentūras atpazīstamība pasaules līmenī, bet tam ir nepieciešams ilgāks kā septiņu gadu mandāts. Uz to arī vērš jūs uzmanību. Paldies, un tagad eh, Alde grupas vārdā Valēānas kundze. Paldies! Vispirms vēlētos sveikt Čičester kungu ar ļoti labi sagatavoto ziņojumu, kā arī ar Čičester kunga gribu un spītību, lai tiešām tiktu noturētas debates. 2010. gadā mēs uzsākām sarunas ar padomu un komisiju, un beidzot pēc trīs gadiem mēs balsosim par to, kam tad būtu jābūt redzamam kā veiksmīgam risinājumam. Diez vai ir atrasināts visas politiskās problēmas, diez vai ir izveidināti visi stūri un paklāji, un Čičestara kungs ir iestājies par argumentētām debatēm par to, kādā veidā Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru pārvaldīt caurskatāmi. Šajos krīzes apstākļos mums ir jārunā, jādomā par finansējumu labāku izmantošanu. Jaunais um, aģentūras um, mītnes vietas pārstāvis Atēnās arī dara aģentūras darbu un ar stiprinātu mandātu uh, Enisai šobrīd būs iespēja stiprināt savu lomu un kļūt par kiberdrošības būtisku nodrošinātāju. Nav nemaz jāsaka, ka aģentūrai ir jākļūst spēcīgākai, mēģinot pamanīt un novērst kiberuzbrukumus. Un, Eiro un Amerikas Savienotajās valstīs kiberdrošībai tiek atvēlēts būtisks finansējums, un nav nekādu šaubu, ka kiberuzbrukumu skaits arī Eiropas lapām tikai palielināsies. Protams, Eiropas parlaments vēlas, lai tiktu atbildēts uz visiem jautājumiem, galvenokārt uz jautājumu par to, kā aģentūrai darboties efektīvāk. Bet, protams, starpinstitucionālajai sadarbībai arī ir jāpiešķir nozīme. Paldies, un tagad Anders Dotters kundzei vārds vienu minūtu lūdzu. Um, tak, fru. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties Džonsam Čičesteram par viņu paveikto un vēlētos pateikties arī ēnu referentiem. Tas ir bijis lielisks darbs. Vēlētos pateikties arī Krūzes kundzei par viņas atbalstu. Mēs esam ļoti daudzi, kuri ir mācījušies no Enīsas īstenotajām politikām un mēs uzskatām, ka informācijas drošība Eiropā ir svarīga. Nisai šobrīd ir divas darba vietas Grieķijā, Atenās un Iraklionā, un tas atvieglos daudz dzīvi, un tomēr neaizmirsīsim, ka tīkla drošība kā politiska joma ir ļoti jauna nozara. Mēs vēl joprojām nesaprotam, no kā mums būtu jāaizsargājās un kāpēc. Komisija uh, Nisai ir devusi uzdevumu apkopot informāciju ļoti daudzās dažādās nozarās. Varbūt mums vajadzētu Nisai dot eh, iespēju strādāt arī tajās jomās, kuros Nisai ir apko apkopota lietpratēju zināšanas. Paldies! Paldies, turpina prieksēdētāji. Un tagad goja grupas vārdā Angurakas kungam pusotru minūtu vārds lūdzu θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αθήνα ή στη Χάγη, επιχειρεί να συσκοτήσει ουσιαστικά. Vai tas ir Krētā, vai tas ir Ātēnās, vai kur uh, citur, kur vajadzētu izvietot šo mītnes vietu, nu, tas varbūt nav tik svarīgi uh, šeit, bet, protams, ir saikne ar lielām ekonomiskām interesēm uh, parlamenta priekšlikums ir bijis reakcionārāks nekā komisijas priekšlikums, tad šeit ir vēlēšanās aizstāt tenis ar tādu policijas iestādi. Uh, vai šāda prakse ir lietojama, vai varēs šī institūcija cīnīties pret terorismu, pret kiberuzbrukumiem, vai varēs arī um, saglabāt šo informāciju, kas ir ļoti svarīga, vitāli nepieciešama informācijas apmaiņas nodrošināšanai. Vai mēs šeit runājam par represijām Eiropā, tādā, tā kā zem, tāda zemteksta, ka tiek aizsargāti privāti tie dati. ir pērnieciskie centri, ir universitātes, kādā veidā šo institūciju darbs ietekmēs iekšējo tirku. Šeit varētu būt rasties tā kā tāds nepopulārs Eiropas tēls, kas neņem vērā uh, cilvēku intereses uh, Grazie. Ora agli altri oratori iscritti. Onorevole Tsukalas, un minuto e trenta. Paldies. Tagad Tsukalas kungs. Po διαφορετική γνώμη από τους συζητητές, μια... Paldies. Es nepiekrītu referentam mēs uzskatām, ka ne padomu, ne parlaments nav labi strādājuši arī. Nīsas loma ir liela un galvenā jēga arī skaidra. Skaidrs, ka e, Čičester kunga galvenā prioritāte ir e, nevis stiprināt šīs organizācijas darbu, bet gan pārcelt šo te mītnes vietu no Krēts uz Grieķi. Mēs uzskatām, ka strādājot pie tīkla droci, drošības, tas nebūtu nenozīmē, ka mums jāstrādā tikai pie šīs aģentūras. Un es gribētu jums pastāstīt, ka Iraklijas un arī Krētas uh, universitāte ir ekscelences izcelības centrs Eiropā šajā ziņā, un mēs Krētā esam pieraduši pie šī šāda darba. Mēs esam izmantojam tīklus. Un ir jārīkojas, lai aizsargātu personas datus. Runājot par renīzes personālu, nevajadzētu nolaist rokas. Komisija dažreiz uzskata atsevišķas lietas par nepieņemamām NSA, kamēr citām aģentūrām tas ir nepieņemams. Tātad tāpēc man ir zināmas rezervācijas par šo ziņojumu. Tālāk, eh, Drusas kungs, pusotru minūti προφανής ως σημαντικό. Mums vajadzētu tomēr pasvīrot anīzes svarīgumu. Šai ir ļoti svarīga lieta arī nākotnē. Šīs aģentūras darbs ir svarīgs un diemžēl mums bija jāpieņem arī eh, kompromis, mums bija spiediens, ļoti spēcīgs spiediens uz Grieķiju, tātad kompromis. kur eh, rezultāts rezultātā tiek ņemtas vērā arī Grieķijas upurēšanās smagajā konjunktūras situācija. Un tāpēc gribētu uzdot jautājumu komisijai, vai komisija ir izvērtējusi pārnešanas ietekmi, tātad no Krētas uz Atenām, vai ir izvērtētas izmaksas un kādi būs ieguvumi no šī pārnesuma, vai šeit būtu kaut kādi ieguvumi, kas palīdzēs labāk funkcionēt šai organizācijai, ja būs divas atsevišķas tādas vad, vadības vietas, divas mītnes, divas. vai tas uh, uzlabo šīs organizācijas darbību, ja būs divi tādi vadības centri. Vai tā nebūs izšķērdēšana, vai tas uh, ne, nelikvidēs lēmumu liederīgumu? Priekšsēdētājs kundze, godātais eh, referenta kungs, komisārs kundze. Tīkla drošība un informācijas aizsardzība mūsu informācijas sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem stūrakmeniem. Kibernoziegumi kļūst gandrīz par ikdienu. Nīderlandes pētniecības institūts ir aprēķinājis, ka manā valstī vien apmēram 10 miljārdi eiro ik gada tiek zaudēti dažādos kibernoziegumos. Pēdējais būtiskais eh, kibernoziegums tika vērsts pret ING banku pat pagājuši nedēļ. Par laimi lielas naudas summas netika zaudētas un tomēr šā, šādi uzbrukumi ir trieciens mūsu klientu uzticībai dažādiem pakalpojumu sniedzējiem. Uh, Mums ir jāuzlabo kiberdrošība, bet tam ir nepieciešama Eiropas uzraudzītāja aģentūras darbība. Kā jau iepriekšēja runātāja teica, Eiropas tīklu Hāgā, Eiropolā ir atvērts kibernozieguma nodaļas, atvērta kibernozieguma nodaļa. Cik tas maksātu, ja aģentūras operatīvais spārns tika pārcelts uz eh, Atēnām. Šobrīd eh, attīstība pasaulē notiek tik ārkārtīgi ātri, ka situācija mainās eh, un parlamentam ir jāsako līdz notikumu gaitai. Čičester kungs ir bijis e, ļoti aktīvs debašu organizētājs un par to vēlētos viņam pateikties. Un tomēr, vai mēs esam pietiekami efektīvi, lai cīnītos pret e, ātro notikumu attīstību? Paldies, un tagad Kalfin kungs viena minūte. Paldies, prieksēdētājs kundze, godētā komisārs kundze. Vispirms e, vēlētos pateikties referentam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Uh, Trialogs ir bijis ļoti, ļoti garš, un beidzot, Čičester kungs, jūs esat tam pielicis pozitīvu punktu. Nav nekādu šaubu, ka kiber risks pēdējos gados ir pieaudzis. Mēs e, neizmantosim visu digitālās ekonomikas potenciālu, ja mums nebūs e, uzticēšanās informācijas sistēmām. Šā iemesla dēļ mums ir nepieciešams e, izveidot um, institucionālu kiberdrošības nodrošinājumu Eiropā. Komisija ir ierosinājusi kiberdrošības stratēģijas izveidi un tīkla drošības stratēģijas izveidi, un parlamentam tā tiks nodota izvērtīšanai. Es tomēr vēlētos redzēt Enisai sagatavot daudz ambiciozāku pamatu. Lai nebūtu tā, ka Enisē ir tikai ierobežots mandāts laikā, lai Enisa tiešām varētu kaut ko darīt aktīvi un daudz kiberdrošības nodrošināšanai savienībā. Panāktais rezultāts ir labs, ziņojums ir rītā jānobalso, un es vēlētos pamudināt arī komisijas panākto šajā jomā. Prieksēdētājs, jā, paldies, un tagad mēs pārējām pie brīvā mikrofona. Pirmais ir Nikolašika kungs, lūdzu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Paldies, priekšsādātāji. Internets šobrīd tiek izmantots ar vien plašākā mērā, un to dara gan veci, gan jauni. Un, protams, rodas arī problēmas ar drošību, un šīs problēmas uh, var piemeklēt katru. Piemēram, ir programmas, kas satur vīrusus, un var ietekmēt visu datorsistēmu. Ja aparatūra nav pietiekami labi aizsargāta, tad um, var, tas var ietekmēt arī mūsu privātumu. Ir ļoti svarīgi, lai internets būtu drošs. Mūsu lietotājiem ir ļoti svarīgi zināt, kā var izmantot aizsardzības pasākumus. Manuprāt, aģentūra ir ļoti vajadzīga un tikai svarīgi zināt, kādas pilnvaras būs aģentūrai un kādi attiecīgi būs aģentūras darbības rezultāti. Mums ir nepieciešams ekonomikas krīzes situācijā panākt to, lai netiktu radītas nevajadzīgas izmaksas, un, manuprāt, labāk būtu, lai aģentūra darbotos Briselē. Esāja kundze, lūdzu. Puhemies, hyvä. Priekšsēdētāja kungs, godātā komisārs kundze, kiberdrošība ir kļuvusi par vienu no centrālajām mūsu sabiedrības draudiem, un mums par to ir jācīnās. Komisija savā stratēģijā runājot par Eiropas Savienības kiberdrošību ir mēģinājusi vērsties pie ikvienas dalību valsts, lai nodrošinātu katras valsts kiberdrošības aizsardzību ar kopīgu koordināciju Eiropas Savienībā, ar to nodarbojas ENISA, un mēs vēlamies, lai tai būtu daudz spēcīgāks mandāts un lai tā varētu darboties arī profilaktiski Eiropas Savienības līmenī. Es tiešām ceru, ka ar šo direktīvu, ar šo regulu mēs varēsim stāties pretīm ļoti ātri mainošai sabiedrībai tīmeklī. Šobrīd eh, kritiskās infrastruktūras tādas kā bankas, tādas kā satiksmes joma un citas, ir ļoti neaizsargātas. Vēl bez sabiedriskā sektora kiberdrošība attiecās arī uz privātā sektora aizsardzības nodrošināšanu. Enčo kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms apsveicu Čičesteru kungu un atzinīgi vērtēju lēmumu pagarināt mandātu. Šķiet, ka IT tīklu drošība ir visas Eiropas Savienības prioritāte, un tā tam jābūt, ņemot vērā ekonomisko un sociālo kaitējumu, kas var teikt nodarīts šim tīklam. Un um, tā ir kompetentā iestāde, kura spēj mums nepieciešamo drošību dot Līdz ar to šiem pasākumiem jābūt realitātei. Mums jākoordinē viss, kas notiek. Mums ir nepieciešama vienota pieeja Eiropas Savienības līmenī. Kā es jau bieži esmu teicis, Eiropas Savienības līmenī mums ir nepieciešami visaugstākie drošības standarti, un te Nisa mums var palīdzēt. Paldies, Paška kungs tagad. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisāra kungs, parlamentam padomes regula par uh, Eiropas eh, informācijas tīklu aģentūru turpina iepriekšējos tiesību aktus šajā sakarā, pielāgojoties eh, šīs dienas realitātei, ņemot vērā pieaugumu informācijas plūsmā, ar ko mēs visi esam konfrontēti. Mums ir vajadzīga aģentūra, kas būtu dzīvot spējīga. 2004. gada pārskats par aģentūras darbspēju mums jau dod ieteikumus attiecībā uz uh, aģentūras uh, funkcionētspējas uzlabojumiem, lai labāk tiktu galā ar šī brīža izaicinājumiem. Tāpēc uh, mums ļoti rūpīgi jāizvērtē aģentūras mandāta pagarināšana. Paldies, un tagad Greslī kundze kā pēdējā runātāja. Priekšsēdētāja kungs. Enisa darba grupas Kā Enis darba grupas uh, dalībniece, es vēlos uh, atzinīgi vērtēt uh, šodien izskatāmo tekstu. Grūti bija mm, nonākt līdz šim kompromisam. Mēs te runājam par divām mītnēm - Iraklija un Atēnas. Uh, nu, mums uh, vajadzētu izdarīt izvēli par labu vienai mītnei. Un mēs jau tāpat redzam, ka tā iespējams ir bijusi kļūda izvēlēties kā mītni uh, salu, kurai uh, ziemas apstākļos grūti ir piekļūt, un tāpēc jau šī otrā mītne attēnās. Tā kā visas šīs grūtības jāņem vērā. Labi, un tagad došu vārdu komisārai Krūzes kundzei. Paldies. Priekšsēdētāju kungs, deputāti. Tika pieminēti divi amati un uzdoti jautājumi par tiem. Es uh, Mēģināšu atbildēt, izmantojot sakām vārdu, kas pastāv uh, nīderlandiešu valodām. Tātad uh, katls, viens katls sauc citu katlu par melnu esam. Man šķiet, ka pat jā, mums arī ir tā kā divi centri - Brisele un Strasbūra institūcijām, bet uh, Eiropa tomēr funkcionē tā, kā nevar uzskatīt, ka tikai tāpēc, ka mums ir divas parlamentārkas divās pilsētās, Eiropas Savienība vairs nedarbojas, tā ka nevar novelt visu uz to faktu, ka mums ir šis divas mītnes. Bet um, turpinot, visi runātāji šovakar uzsvēra, cik svarīga mums visiem ir Enisa. Tik runāts arī par um, kļūdām, bet uh, Vispār vērtējot situāciju, mēs visi pieejam lietām ļoti nopietni, jo lēmumi šodien ietekmēs Enisas nākotni, un mums jābūt aprīkotiem ļoti pēc iespējas efektīvāk, lai nodrošinātu pozitīvu nākotni. Un tieši to parādīja diskusija šodien. Efektivitātei jābūt, jo ieguldīta tiek nodokļu maksātāja nauda. Par to mēs runājam, kā piesaistīt vistalantīgākos cilvēkus darbam šajā aģentūrā. Te ir ļoti būtiska cieša sadarbība starp visām institūcijām, un es tiešām ceru uz labām un veiksmīgām beigām šajā, šajā lietā. Tad balstīsim mūsu vērtējumus uz uh, konkrētiem faktiem. Vēlos jūs aicināt tā rīkoties. Jo pētījumi šobrīd rāda, ka mēs varam iegūt 50% efektivitātes ziņā attiecībā uz vairākiem enisa pasākumiem, un mēs varam ietaupīt 352 tūkstošus eiro katru gadu. Tātad, ja mēs runājam par septiņu gadu periodu, tie būtu 2,5 miljārdi eiro. Runājot par fragmentāciju, nē uzņēmēju pieeja šeit ir. Ļoti labi pārdomāta. Mēs vēlamies iedalīt darbības eh, vairākās jomās, dažas būs saistītas ar pētniecību un citas eh, ar citām aktivitātēm Enisas aptvērumām. Un galvenais, protams, domājot par to visu, būt efektīviem visā, ko mēs darām. Atgādinu vēlreiz visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā, īpaši referentam un ānu referentiem. Un tieši efektīva funkcionēt spēja palīdzēs uh, nodrošināt pozitīvu nākotni arī NISA aģentūrai. Paldies, komisāras kundzi, un tagad eh, Čičestēra kungs beigu komentārus lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlētos pateikties visiem kolēģiem par jūsu ieguldījumu šajās debatēs, un paldies par man veltītajiem eh, jaukiem vārdiem un daudzi eh, arī saprot, kādēļ mūsu viedokļi atšķiras. Es vienkārši gribēju uzsvērt, cik ļoti svarīgs ir šis te drošības jautājums. Un beig beigās tas ir novedis pie jauna pētījuma. Paskokums minēja 2004. gada pētījumu, bet mums ir jauns pētījums, eh, un tur arī ir secinājumi. Un es gribēju uzsvērt, cik svarīgs ir kontakts eh, tieši kontakts eh, tieši ekspertiem eh, kibernoziegumu jautājumos. Mēs dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, taču nekas nevar aizstāt tiešus kontaktus, īpaši tad, kad ir jāuztur konfidencialitāte un uzticēšanās drošības jomā. Tas ir ļoti svarīgs secinājums no uzklausīšanas un no pētījuma. Es varu teikt, ka mēs eh, saņēmām sešas eh, tēmas pārdomām, un ES institūcijas ir apdraudētas, eh, bija tam piemēri, tās nav imūnas institūcijas, tālāk bija minētas 12 rekomendācijas, kuras ir iestrādātas tekstā, Un eh, tur bija runa arī par galvenās mītnes izveidošanu un nostiprināšanu Atēnās. Vēl tur bija minēts arī citas lietas, bet mūsu bažas ir tādas, ka mēs vēlamies, lai šī aģentūra strādātu pēc iespējas efektīvāk, eh, cīnoties ar pašreizējiem izaicinājumiem un spētu efektīvi darboties arī nākotnē palielinot savas darbības efektivitāti. Paldies, dāmas un kungi! Debates līdz ar to ir beigušās par šo jautājumu. Balsošana rīt pulksten 12. Turpināsim ar eh, nākamo darba kārtības.